Uh, dear colleagues, uh, we begin on um, Gadājumie kolēģi, sāksim tagad strādāt pie 14. darba kārtības punkta. Es sirsnīgi sveicu Roberto Gvaltjērī, ekonu komitejas priekšsādētāju mūsu sanāksmē. Un tātad mēs spriedīsim par naudas plūsmām, kas uh, tiek ievestas vai tiek izvestas no Eiropas Savienības. Uh, Roberto ir piekritis, ka mēs pie šiem nozīmīgajiem jautājumiem strādāsim kopā. Tagad neliels ievads. Es gribētu sveikt mūsu vidū ekon komitejas locekļus. Un, protams, ka tā nav pirmā reize, kad mūsu komiteja sadarbojas saskaņā ar 51. reglamenta pannu, pantu. Katra komiteja var dot savu ieguldījumu, bet es uzskatu, ka uh, Um, šis ieguldījums ir nozīmīgs mums visiem, tāpēc, ka temats ir ļoti svarīgs. Tātad mēs šeit strādājam um, terorisma apkarošanas un organizētās noziedzības apkarošanas kontekstā. Tātad, protams, ka mums ir uh, jāpieņem pasākumi, lai mēs vērstos pret uh, šādu finanšu aktivitāšu izmantošanu, kas var palīdzēt noziegumu veikšanai. Tieši tāds ir mūsu galvenais mērķis. Došu vārdu Roberto Gvaltierī, lai viņš arī varētu pastāstīt par šo punktu. Liels paldies, Klod! Mums ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit klāt, lai uzsāktu vēl vienu 51. pānta procedūru kopā ar Pilsoņu tiesību un brīvību komiteju. Mums um, izvērtās ļoti labs darbs pie naudas atmaskāšanas direktīvas, un es esmu pārliecināts, ka arī pie šī ļoti nozīmīgā tiesība akta pār naudas plūsmu kontrolēšanu, mūsu sadarbība būs laba. Šis temats ir ļoti nozīmīgs, jo šādā veidā mēs varēsim vērsties pret naudas atmaskāšanu, terorisma finansēšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un tā tālāk. Tāpēc, bez liekas kavēšanās, domāju, ka mēs varētu sākt sanāksmi. Mums eh, ir jāizskata ļoti labi sagatavotais ziņojums. Lielas paldies, Roberto! Un eh, tagad došu vārdu mūsu Libe līdz referentam Lopes Agilāra kungam. Juan Fernando, jums ir kādas piecas minūtes. Lielas paldies, Klod! Lielas paldies arī Roberto! Lielas paldies eh, Morāes kungām un Gvaltieri kungām par man doto iespēju jums prezentēt ziņojuma projektu par naudas plūsmu kontroli Eiropas Savienībā. Es vēlētos pateikties arī sekretariātam par šīs īpašās sanāksmes norganizēšanu. Tas nebūtu nav vienkārši uh, nodrošināt, lai ekon un lībe komiteja locekļi strādātu plecu pie pleca pie šī tik nozīmīgā dokumenta. Uh, ņemot vērā pašreizējo kontekstu, kontekstu, kad mums ir jācīnās pret eh, terorismu un eh, jāmēģina apkarot eh, finansējums noziedzīgiem nodarījumiem un pārobežu pārkāpumiem. Šis ir pats sākums labam darbam, kas noteikti virzīsies uz priekšu starp abām komitejām. Kopā ar Delvo kundzi mēs esam strādājuši kopā. Viņa uh, izteiksies mazliet vēlāk par uh, savu atbildības sfēru, un mēs arī vēlamies pateikties mūsu abu darbiniekiem par to, ka viņi mums ļāva sagatavot uh, šo ziņojumu tik laicīgi. Tātad ietvers visam ir cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību. Pasākumi, kas ir jāveic, ir Eiropas līmeņa pasākumi, lai pārtrauktu dažādu aktivitāšu finansēšanu. Ir jāpārskata naudas plūsmu kontrole, un uh, šī iniciatīva ļaus mums atcelt regulu. Tātad uh, tiesība akts, ar ko mēs šeit darbojamies, ir ar regula par naudas plūsmu uh, kontrolēšanu, naudas plūsmas, kas uh, ienāk Eiropas Savienībā vai iziet no tās. Tas ir ārkārtīgi būtiski iekšējā tirgus um, pareizai organizēšanai un arī mūsu pilsoņu aizsargāšanai. Muitas iestādes, protams, ir pašas svarīgākās šī mērķa sasniegšanai. Muitas iestādes ir atbildīgas arī par uh, pasažieru satiksmi, kā arī par uh, kravu satiksmi pierobežā. Tieši tāpēc uh, dalību valstu muitas iestādes būtu jāstiprina, lai noziedznieki nevarētu apiet naudas plūsmu kontroli pie Eiropas Savienības ārējām robežām. 2016. gada decembrī tika publiskota pasākuma pakotne, kas ļautu uzlabot Eiropas Savienības eh, tiesisko ietveru naudas atmaskošanas apkarošanas jomā, eh, līdzekļu iesaudēšanas jomā un naudu plūsmu, plūsmas kontrolē. Uh, Tāpat ir sagatavots arī rīcības plāns um, terorisma apkarošanai, to jau es pieminēju, jo īpaši domājot par terorisma finansēšanu. Tas ir 2016. gada februāris. Ņemot vērā šos pasākums, Eiropas komisija vēlas pārskatīt ar regulu par naudas plūsmu kontroli. Šī regula tika pieņemta 2005. gadā. Tātad te ir runa par naudas plūsmām, kas izriet vai ie, ie, ienāk Eiropas Savienībā. Tiesiskais pamats ir 114. pāns. Un šeit ir runa par dalību valstu tiesību normu saskaņošanu. Tāpat arī tiesiskais pamats ir 33. pāns, kas paredz muitu uh, sadarbības uzlabošanu starp dalību valstīm. Komisija ir nākusi klajā ar grozījumiem, mēģinot stiprināt uh, kontroli attiecībā uz cilvēkiem, kas iebrauc Eiropas Savienībā vai izbrauc no tās ar vismaz 10 tūkstošiem eiro. Tad tas ir slieksnis. Tie ir 10 tūkstoši eiro uh, vai nu mm, skaidrā naudā vai vērtīgās precēs, kas uh, tiek nosūtīti ar pasta paciņām vai ar kravas pārvadājumiem. Uh, Tātad šis slieksnis ir eh, zemāks, ja rodas aizdomas par eh, kriminālām aktivitātēm, kas ir parādījušās eh, informācijas apmaiņā starp dalībvalstu varas iestādēm. Jo īpaši tiek precizēta arī definīcija, tiek runāts ne tikai par skaidru naudu, bet arī par zeltu un par citām vērtīgām lietām. Līdz šim Eh, maksājumu kartes netika eh, iekļautas eh, šajā tiesību aktā un nav iekļautas arī standārta muitas deklarācijās. Tātad līdz ar to priekšlikums ietver arī jaunas normas. Priekšlikums arī ļauj atbildīgajām iestādēm aizturēt skaidru naudu uz laiku, ja tiek uh, konstatēta šis naudas plosmas kustība, vai arī parādās summas, kas varētu sasniegt šo noteikto slieksni. Tātad šeit mm, šāda rīcība var notikt, ja rodas aizdomas par nelegālu darbību. Šādi nosacījumi līdz šim uh, regulā nav iekļauti, līdz ar to ar grozījumiem šī regula tiks uh, padarīta daudz uh, stingrāka. Tāpat arī, ņemot vērā komisijai piešķirtos pienākumus, pārskatīt riska pārvaldības noteikumus. Šeit ir jāņem vērā datu informācijas apmaiņas sistēma, kas uh, kļūst obligāta dalību valstīm, lai komisija veik, varētu veikt savus pienākumus. Šos elementus labāk izskaidros ekonu komitejas referentē Delvo kundze. Tātad te ir runa par uh, skaidru naudu bez pavadoņiem un skaidru naudu ar pavadoņiem. Tātad šeit parādās arī risku izvērtējums un dažādi atbilstības pasākumi. Tāpat arī ir jāņem vērā nosacījumi par datu apmaiņu, kas notiek IT sistēmā. Tāpat arī ir paredzēts mehānisms Eiropas finanšu izliekošanas nodaļai. Mēs noteikti turpināsim strādāt pie šī faila. Gan Delvo kundze, gan arī es esam gatavi arī sniegt jums atbildes. Un tagad varbūt Delvo kundze varētu paskaidrot ekonu komitejas viedokli. Lielas paldies! Lūdzu vārds eh, tagad eh, Delvo kundzei. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsētā kungs. Bija ļoti veiksmīga sadarbība un eh, ziņojuma izstrāde ir tiešām ļoti veiksmīga. Un es tikai uh, varētu jums pastāstīt par grozījumiem, kādi ir komisijas tekstam. Nu, tā tad mēs uh, vēlamies precizēt un pievienojam otro uh, paragrāfu, uh, kas uh, runā par definīciju par naudas uh, nesēju. Tāpat mēs uh, papildinām trešajā pantā informāciju, kāda ir pieprasīta deklarācijā, lai tā kļūtu uh, lai uh, iestādes, kompetentās iestādes varētu efektīvāk strādāt, un tāpat 8. pantā mēs piedāvājam samazināt uh, termiņu, kurā kompetentā iestāde sniedz uh, informāciju finanšu izmeklēšanas uh, nodaļai. Jo, ja ir uh, aizdomas, tad procedūrai, manuprāt, jākļūst ātrākai. Tad 13. pāns sankcijas par nedeklarēšanu, par um, skaidras naudas um, ieviešanu. Tāpat tā ir dalība valstu kompetence, bet ir nu, ļoti liela atšķirība attiecībā uz sankcijām. Un mēs domājām, ka, lai novērstu šādu turismu, mēs uh, piedāvājam ieviest uh, sankcijas uh, starp 20 un 40 procentiem no tās summas, kas tiek transportēta. Un tās ir sankcijas par nedeklarēšanu. Tas, tās nav sankcijas, kas ir saistīts ar šīs naudas iegūšanu, iespējams. Un tāpat dažādās Eiropas Savienības valstīs informācija par pārkāpumiem ir visās dalībvalstīs, un mēs domājam, ka ir tāda informācijas apmaiņas a, sistēma, un mēs piedāvājam tādu izmantot, nevis a, meklēt a, kaut kādas jaunas risinājumus un veidot jaunas struktūras informācijas apmaiņai. Un vēl par deleģētajiem un izpildaktiem. Tātad komisija, izmantojot deleģēto aktu, var prasīt izmaiņas uh, protokolos, ieviešot gan skaidrs naudas, gan čeku, gan arī kredītkaršu izmantošanas iespējas. Jā, arī kojas ātri, jo daudz skaidrs naudas tiek ieviests Eiropas Savienībā. Un tāpat arī komisija var izstrādāt formulāras deklarācijas un tehniskos noteikumus informācijas apmaiņai. Taču, ja runājam par kritērijiem, uh, attiecībā uz aizdomīgu rīcību un riskiem, tad tie nav tehniski jautājumi, bet tas ir ļoti tāds jūtīgs, sensibls jautājums, un mēs piedāvājam, lai šie kriteriji tiktu mm, noteikti delegētajos un nevis izpildaktos. Un noslēgumā es gribētu pieminēt kādu jautājumu, kas arī jā, tika diskutēts padomā, proti pasta pārvadumu vai pārvadumu eh, kā eh, eh, sūtījums. Un šeit nav tādas deklarācijas un jautājums, vai nevajadzētu šādas iespējas un pienākums paredzēt. Mēs uzklausījām dažādus argumentus. Ir praktiskas problēmas ar šādu deklarāciju. Tātad, kas to aizpildīs vai sūtītājs var saņēmējs. Sūtīt, saņēmējs var teikt, ka nu, viņš neko nezināja un kuras dalība valsts iestāde, ja būs tāda deklarācija sastādīta, jo nauda ļoti bieži no uh, kādas citas valsts tiek uh, iesūtīta Eiropas Savienībā. Tā tad mēs atteicāmies no tā, ka būtu tāds uh, reglaments, taču pārskatu klauzulē mēs iekļāvām atsauc uz to, ka jāpārbauda, vai pienākums sniegt deklarāciju par skaidrs naudas sūtījumiem, kas nav pavadīti, ir nepieciešams, un tas būtu trīs gadus pēc regulējuma stāšanās spēkā. Nu, tas tik daudz par izmaiņām. Mēs arī esam atklāti diskusijām un mums nav, uh, nav tādu principiālu uh, iebilžu pret kādu no tematiem. Paldies! You, uh... Paldies! Tagad ievērosim divas minūtes katram. Ānu referentam EPP un komiteja izteiksies Tušēlo kungs. Paldies! Paldies arī par uh, darbu, kas ir paveikts. Tas ir ārkārtīgi interesants uh, ziņojums. Mēs šeit runājam par ļoti nozīmīgu tēmatu, proti par uh, iespēju, par iespēju ar naudas plūsmu finansēt kriminālas aktivitātes. Mums jādomā par to, ka, um, domā, ka dzīvojam tiesiskā valstī, nevis policijas valstī. Un šīs sensitīvās robežas ir jāievēro, ja mēs vēlamies novērst to, ka tiek veidota tāda aizdomu atmosfēra un pārāk lielas kompetences tiek piešķirts vai nu policijas vai muitas iestādēm. Līdz ar to es domāju, ka jāpiemina arī tie gadījumi, kurus uzskaitīja komisija, nu, piemēram, transportējumās naudas summa kas tiek transportēti, ir zem noteiktām robežām. Tiek runāts par aizdomām ziņojumā, par aizdomīgu darījumi un par to, ka būtu bijis iespējams, ka ir krimināli darījumi, ka būtu aizdomas. Šeit ir jābūt ļoti skaidrām robežām starp tiesisku un policijas valstu. Visādi citādi viss ir ļoti bīstam referentam jānosaka ļoti skaidri noteikumi, un saskaņā ar tiem policijas, vai, eh, policijas iestādē nav iespējas eh, dažādi interpretēt eh, noteikums tikai uz auzdomu pamata vērsties pret kādu no Eiropas Savienības pilsoni. Es prasu tādus skaidrus noteikumus - 10 tūkstoši eiro Eiropu, eh, eiro eh, robeža varētu būt eh, arī samazināta, bet jābūt ir skaidriem noteikumiem, skaidriem nosacījumiem, kas noteikti ļoti skaidrs parametrs. Un tad arī mums ir jāpadomā par uzglabāšanu, par informācijas uzglabāšanu un informācijas konfidencialitāti. informācija, kas tiek iegūta un uzglabāta tādā izpratnē, ka tikai naudas, naudas teiksim, īpašums netiek uzskatīts par nodarījumu. Itālijā naudas plūsma, kā maksājuma līdzeklis ir ļoti izplatīta, bieži tas nav pareizi, daudzi veikali diemžēl nepieņem elektroniskos maksājumus. Un vēl kāds temats, par ko jāpadomā, ir bitcoin un virtuālās maksājuma valūtas. Itālijas antimafijas prokurors vakar ļoti skaidri runāja par to, ka šie līdzekļi aizvien vairāk tiek izmantoti kriminālās aprindās. Mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, padomājiet par to, kā ir jānovērš kriminālajie nodarījumi, kas ir saistīti ar šādiem līdzekļiem. Paldies! Adamov. Adamov kungs. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, взимам думата от името. Председател, колеги, Es runāju Radeva kunga vārdā, kas ir EPP ēna referents. Viņš atvainojas, ka nevarēja ierasties šodien. Pēdējo trīs gadu laikā ES ir pastiprinājusi drošības pasākumus, īpaši terorismu finansēšanas vai organizētās noziedzības finansēšanas pasākumus, lai uzlabotu mūsu iekšējo drošību. Uh, Tagad eh, šīs regulas grozījumi attiecībā uz summu 10 tūkstoši, eh, kas eh, tiek ievest vai izvest no Eiropas Savienības, ir labs un pareizais solis. Tagad kompetentiem iestādēm ir vairāk iespēju vai nu rīkoties, vai nu sadarboties citām iestādēm, bet uh, runājot par naudas atmazgāšanas piekto direktīvu, pie kuras eh, arī biju referents, lūdzu, nejauciet piektās direktīvas eh, noteikums ar šo tekstu. Šie teksti papildina savstarpēji viens otru, bet uh, tur ir ļoti smalkas nianses. Pateicos abām komitējām un ceru uz auglīgu sadarbību. Bernds Luke. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es uh, uzstāšos pavisam īsi EKR vārdā, gribu teikt, ka šīs uh, uh, regulas mērķus atbalstam pilnībā. Domāju, ka vienojamies ar to, par to ar visām frakcijām un ir nozīmīgi apkarot kriminālās darbības, kas ir saistīts ar skaidrs naudas plūsmu Eiropas Savienībā. To var darīt tādā veidā, ka šīs naudas summas tieši uz robežām tiek aizturētas. Taču ir jāpadomā par to, ka tie pasākumi, kurus mēs ieviešam, varētu skart arī tos pilsoņus, kas nav nekādā veidā vainīgi, kas ieceļo un izceļo no Eiropas Savienības, līdz ar to ir jābūt samērojamībai. Un jāsamēro arī ar to, cik veiksmīgas šīs darbības var būt. Es kā Eiropas parlamenta deputāts ļoti bieži ceļoju un bieži izpil, aizpildu šos formulārus, kuros man jautā, vai es ievadu 10 tūkstošu dolāru valstī, kurā ieceļoju Un mm, es domāju, bet cik daudz cilvēku tie, kas nelegāli ceļo vairāk nekā 10 tūkstoši dolārus vai eiro ieved, uh, uz, raksta, jā, es ievedu. Cik daudz cilvēku tiek aizturēti, vai tiešām jūs teiktu jā, lai tiktu aizturēts? Līdz ar to mums, nu, jādomā par to, lai tie noteikumi, kādus mēs šeit veidojam, kalpotu mērķim kuru gribam sasniegt. Un es par to šaubos. Tas ir līdzīgi tā kā uh, Matušelā kungs jau teica, taču es gribētu vēl tādu iezīmi ieskicēt, jo es domāju, ka tieši aizdomas ir uh, mūsu darba pamatā, un mums vajadzētu atkāpties no regulāriem, regulārām pārbaudēm un uh, aptaujām, kur katram ir jāatbild, jāizb, jāatbild uz jautājumiem, un daudz vairāk mums vajadzētu paplašināt uh, muitas uh, iestāžu kompetenci, ja ir pamatotas aizdomas. Tad es domāju, ka bez šādām aizdomām rīkoties varbūt nebūtu īsti liederīgi. Bet ļoti labprāt esmu gatavs sadarboties ar citiem referentiem, kas eh, strādā pie komisijas priekšlikumiem un strādā pie mūsu referentu tekstiem. Es domāju, ka ir ļoti atzinīgi vērtējums, ka dažas definīcijas ir striktāk formulētas, un es domāju, ka pamatā pareizi arī pieeja tam, ka nu, ne tikai skaidrs naudas, bet arī vē, citas vērtības eh, tiek iekļautas eh, šajā jēdzienā. Taču dažkārt man nav īsti skaidrs, kā tas a, praktiski mm, darbosies. Nu, ja kāds a, ar a, dimantu Rolex ceļo, vai tad nu, tas tiek automātiski aizdomāts, ka pārāk vērtīgas lietas tiek ievestas Eiropas Savienībā, vai arī es labprāt gribētu zināt, kā varētu novērst to, ka, nu, piemēram, dimanti vai darba vietas ir bagāžā, kuras nevarēs atrast, vai arī bagāžā ir priekšapmaksas kartas, kuras vienkārši var teikt, ka tādas nav. Līdz ar to kontrolē nemaz nav tādas iespējas atrast šos vērtīgos priekšmetus, ja nav pamatot aizdomu. Līdz ar to šo pamatoto aizdomu komponentu vēlos spēcināt, un ja nav aizdomu, tad šādu rīcību varētu modificēt. Paldies! Lībē, Paldies, nekā ir Lībē, Dalton kungs. Paldies priekšsādātājiem. Paldies referentiem par. Uh, sadarbību līdz šim. Vienmēr sarežģīti sadarboties divām komitejām. Iepriekšējā uh, naudas plūsmu kontrolas regula mm, šķiet uh, mums bija uh, ap uh, 100 tūkstošiem deklarāciju gadā, 10 tūkstoši pārkāpumu. Nu, tas uh, jau uh, būtu vairāk miljoni, tā kā mm, zināms efekts te ir redzams, bet uh, noziedznieki pielāgojas un mums arī jāpielāgojas. Mēs uh, cīnāmies pret naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu, un tā ir mūsu prioritāte. Līdz ar to arī šeit tas jāatspoguļo, vajadzētu paplašināt naudas definīciju, bet to paplašinot vai grozot jābūt piesardzīgiem. Jāievēro līdzsvars, par ko runāja e PP, tas ir svarīgs. Jāpadomā kā tas ietekmēs individus, kas arī leģitīmi var uh, transportēt uh, naudas līdzekļus pāri robežam. Tad vajadzētu definīcijas formulēt tā, lai būtu skaidrs, ka mēs te cīnāmies pret um, noziedzniekiem, nevis uh, pret godīgiem pilsoņiem. Un es esmu dzirdējis tādus stāstus par cilvēkiem, kas godīgi veda līdzi uh, naudu un uh, nokļuva nepatikšanās. Uh, Tā kā cerams, ka mums te izdosies uh, izstrādāt definīciju, jo e EKR atbalsts jums būs jāizskata arī samērīgums. Ja mēs runājam par priekšapmaksas kārtēm un to iekļaušanu, vajadzētu padomāt, vai tas ir samērīgi. Noziedznieki izveras no kontrolēm un um, īpaši tad, kad viņi ved arī uh, zināmas uh, naudas summas, kas pārsniedz robežas. Tā kā uh, šī robeža attiecībā uz naudas summām ir uh, ļoti laba lieta. Un tad mēs runājam arī par uh, uh, labu līdzsvaru, lai arī šeit nevajātu godīgus pilsoņus. Un arī iestādēm te rodas papildus loks. Es aicinu jūs noslēgt, jo, godīgi sakot, mums. Uh, Mēs vēl tikai desmit minūtes palikušas. Bet vai tad es runāju pārāk ilgi? Nu, salīdzinot ar pārējiem, jā, bet nu, tomēr vai es, vai es varu pabeigt? Es atvainojos, es nedzirdēju par divām minūtēm. Es nedzirdēju, ka bija tāda robeža uzlikta. Tā tad, jā. Uh, mēs runājam par iestādēm, tad arī jādomā par Eiropas līmeņa iestādēm, nacionālajām finanšu iestādēm un uh, kā tās sadarbosies. Paldies, Alde un Ekon, Storvalda kungs. Paldies, uh, mēs tagad labi varējām saprast, ko nozīmē zakt laiku. Tā kā mm, es izteikšos īsi. Nu, sarežģīts uzdevums tas ir komiksos, piemēram, ļoti uh, viegli atpazīt var bandītus, jo viņiem ir melnas maskas uh, parasti uz sejas, um, reālā dzīvē tas ir sarežģītāk. Nu, protams, te ir dažādi veidi, kā komisija un līdzreferenti mēģina to panākt, mm, bet, nu, trūkst informācijas visās jomās. Uh, finanšu iestādēm, dalībvalstīm, trešām valstīm jāsadarbojas intensīvāk. Un viss, ko mēs šeit varam piedāvāt, visas iniciatīvas ir lepni lūgtas. Te izskanēja komentārs par eh, tā saukto nepavadīto naudu, un eh, es tam piekrītu. Te jāpieņem vairāki grozījumi, kas tika iesniegti šajā sakarā, un, un nu, tad ietaupīšu jums 15 sekundes un pabeigšu. Labi, Barbara Kapela. Lūdzu. Jā, paldies, paldies, priekšstādāja kungs. Nu, ļoti jauki, ka man ir 50 sekundes runas laika. Ļoti īsi, būtiskākais jau ir teikts. Šis uh, ziņojuma projekts ir nozīmīgs solis uz priekšu, skaidrāk definējot uh, regulu 1898-2015. gadā pieņemts, tāpat kā iepriekšējie runātāji. Domāju, ka mums ir nepieciešami skaidri parametri arī attiecībā uz sankcijām un pienākumu ziņot par notikušo. Tāpat arī proporcionalitātes princips ir ļoti nozīmīgs. Ja mēs uh, skaidras naudas uh, definīciju paplašanam ar uh, zelta un dimantiem, uh, nu, piemēram, persona, kas ceļo ar zelta pulksteni un nemaz nezinu, cik šis pulkstenis ir vērts. Tā tad es domāju, ka nu, nav jārada birokrātija, labākas kontrols nepieciešams un šis aizdomu moments jāstiprina un proporcionalitātes princips jāievēro. Drīzāk atkāpties no regulārām aptaujām. Uh, Ah, bet tur, kur ir aizdoms ah, attiecībā uz 10 tūkstošu eiro ah, vērtībām, tad jāpārbauda, un kur nav šāda aizdoma, tad kontrols nav jāveic. Un labāka kontrola terorisma apkarošanai, tāpat kā iepriekšējā ziņomā. Jā, to mēs atbalstam. Thank you. We've got Anna Gomez, please. Anna Gomes, lūdzu. Galvenais izaicinājums, protams, būs īstenošana. Īstenošana ļoti nopietna lieta. Ja dalība valstis tagad vicina ar PNR kā galveno instrumentu, lai apkarotu terorismu, bet kā tad ir privāto lidmašīnu kontrolēšana? Lielākoties tieši kleptokrāti Eiropas Savienībā mm, zog. Uh, Uh, naudu un uh, tā nonāk privāto lidmašīnu palīdzību Eiropas Savienībā. Mans jautājums ir šāds. Mēs runājam arī par pasta pakalpojumu direktīvu Bet uh, vai tad mēs tagad atrunāsim naudu, naudu pārskaitīšanu ar Western Union? Tieši pa Portugālei šī problēma interesē. Tad tas ir iekļauts vai nav iekļauts darbības jomā? Un uh, Freeport sistēma, runājot par uh, skaidro naudu vai uh, līdzīgo vērtību, līdzīgu, līdzīgām vērtīgām precēm. Vai tas arī ir iekļauts darbības jomā? So we have two minutes for our co-rapport. Labi, tad mums ir divas minūtes abiem referentiem, lai atbildētu. Kurš vēlas sākt? Abi divi? Nu, tad eh, Delvo kundze tagad sāks lūdzu. Jā, es uh, precizēšu dārglietas nav iekļautas uh, uh, dārga metālu definīcijā, tā kā Rolex nav problēma. Mm, rokas pulksteņi jums varbūt tik daudz, cik vēlaties. Mēs tā arī runājam par um, pienākumu deklarēt. Un rezultātā mēs izvēlējāmies eh, neizvēlēties eh, pienākumu deklarēt pasta pakalpojumiem. Bet par to mēs vēl varam runāt, vai mēs to varbūt vēlamies tomēr iekļaut vai nē. Un, un eh, privātas lidmašīnas parasti arī tiek kontrolētas mm, muitas iestādēs par bitcoin valūtu. Protams, tas ir satraucoši, bet bitcoin nav nekas materiāls, tas, tā ir virtuāla valūta. Tāpēc tas nav iekļauts šajā regulā. Un ceru uz labu sadarbību ar ANU referentiem. Paldies, Lopes Agilāra kungs. Pavisam īsi. Es paturpināšu kolēģi skaidrojumus. Un kā kolēģi Dalvo teica, bāžu te ir daudz, protams, mēs eh, tā saprotam. Rodas jautājums arī par ietekmi uz parastiem pilsoņiem, mm, kas varbūt pakļauti vajāšanai vai aizdomam. Bet eh, tas ļoti precīzi bija tas, ko viņa teica. Runa nav par um, uh, rokas pulksteni vai dārglietām, uh, ko jūs izmantojat vai jūsu uh, personīgo bagāžu. Runa ir par lielām naudas summām, kas jādeklarē, un, uh, teiksim, mm, zeltu kā metālu, ko transportē un par priekšapmaksas kartēm. Nu, mums ziņo, ka notiek ļaunprātīga izmantošana. Šīs kartes um, izmanto kā instrumentu, lai apietu šī brīža regulas noteikumus. Nu, bet es ceru uz um, manevrēt spēju sarunās, kas uh, tiek plānotas, un tad cerams, ka visu varēsim iekļaut. Mūsu diskusijās komentāri prātīgi, un cerams, ka rezultātā mums būs arī labs kompromiss uz galda. Paldies! Paldies! Tas nozīmē diskusijas beigas. Līdz 25. oktobrim pulksten 15. pēcpusdienā var iesniegt grozījumus, 2. novembrī tos izskatīsim un balsojums komitējās notiks 4. decembrī. Paldies eh, gan Nekom, gan Lībai komitējai, paldies Roberto par labu sadarbību. Paldies arī referentiem un ānu referentiem. Lībai turpinās sanāksmi pulksten divos pēcpusdienā. Paldies, kolēģi!